Tālāk par piekto grozījumu mēs esam jau nobalsojuši par pirmo daļu, tagad balsosim par otru daļu, kas par, par otro daļu, kas par, kas pret, atturās, pieņemts, 23. kas par, pret, atturās, noraidīts, 24. kas par, pret, atturās,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 Vēlreiz atkārtošu, ka es nesaucu pirmos divus ciparus 6, 0. Es nosaucu tikai pēdējos divus ciparus, tātad tagad mēs balsosim par grozījumiem seši. Garsīgi par veids, kundze, vēl ko teikt. Jā, mēs vēlējamies pārbaudīt 24. Labi, 24. grozījums elektroniskais balsojums. Jātvan. Presidente, mi scusi, io le... Priekšsēdētājs atvainojos. Es gribēju jums kā ānu referente par šo ziņojumu teikt, ka tautas partijas kolēģi nav nobalsojuši par šādiem grozījumiem. Mēs esam grozījuma sākumā. Varbūt mēs vēlreiz varam sākt no sākuma. Tur bija neliels pārpratums, manuprāt, sākumā. Jā, Es zinu, jā, bet mēs nevarējām vienkārši balstot kopā ar jums. Jag är ledsen, men vi kan inte ta om tidigare beslut. Men vi börjar nu att starta... Ja, men... Så... Amendments 24. Īstenībā, nē, mēs nevaram pa paņemt atpakaļ. Uh, mums tagad ir jāturpina balsot. Tātad atkal sākam balsojumu. Tātad balsojam. Jā, neptēnē vai, vai SB vajadzētu izņemt savus balsojumu kartītes. Lūdzu, izņemiet savus kartītes, mēs nevaram citādāk nobalsot. I'm so sorry, but we can't vote. Atvainojiet, bet mēs nevaram nobalsot, jo ED divi deputātis ja nav izņēmuši kartītes. Tātad es atkārtoju, tās ir mūsu komitejas balsojums par budžetu un D ir vēl divas kolēģis, kas balso, viņām ir jāizņem savas balsošanas kartītes, tā mēs nevaram turpināt balsojumu. We try to do a new start, and I'm sorry for that, but... Mēģināsim sākt no jauna, atvainojiet, ka tā, bet mums ir jābalso vēlreiz par 24. grozījumu. Sākam balsot. Ne atkal tā pati problēma, bet divi deputāti no FD nav izņēmuši savu balsošanas kartīti, tādēļ mēs nevaram nobalsot. Un mēs atkārtojam tagad balso tikai uh, sieviešu līdztiesības komiteja. Es atvainojos par šo aizkavēšanos, bet neko nevar padarīt. Rūmans kundze, jā, lūdzu, priekšādātāji, vai jūs varētu pārbaudīt, kas šeit pārstāv FD? Ja jūs zināt, kas ir ieradies, tad jūs varat arī pateikt konkrēti, kam ir jāizņem šī balsošanas kartīte, lai mēs varam turpināt balsojumu. Jā, mēs pie tā strādājam, lai noskaidrotu kas īsti ir ieradies pie mums. Mrs. Sinclair isn't here. Sinklērs kundze nav ieradusies. ask two members from EFT. Vēlreiz lūkšu FD pārstāvus pacelt rokas. Jā, neliels sajukums mums te radies, sāksim vēlreiz, mēģināsim nobalsot par 24. grozījumu, sākam balsot. joprojām tā pati problēma, mēs nevaram nobalsot. With the names, and we will take out yeah. the votes of two EFT. I'm very sorry for this uh, confusion, but no. Atvainojiet par šo sajukumu, balsosim kārtējo reizi par 24. grozījumu. Atskaitīsim šos divus FD balsojumus. Tad balsojam vēlreiz par 24. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad skaidrs, šis grozījums ir noraidīts. Sastais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 26. grozījums figurēdo balsojums, kas par jāpārbauda balsojums par sesto grozījumu, sākam balsot. Pereis kundze, kas par problēmu nestrādā balsošanas aparāts. Nu tad sāksim vēlreiz. Sākam balsot, sastais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. kas par pret atturās noraidīts. Septītais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim, tad balsojam elektroniski par septīto, sākam balsot. Tautas partijā ir viena balss par daudz. Nē, tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. kas par pret atturās noraidīts. 8. kas par pret atturās pieņemts. Pārbaudam, sākam balsot. 8. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 12. 11. jābalso par tekstu. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tālāk 12. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk 13. kas par pret atturās noraidīts. 14. kas par pret atturās pieņemts. 27. kas par pret atturās pieņemts. 15. par tas atkrīt, tad pārējiem pie 28. kas par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim par 28. sākam balsot. Tautas partijā atkal ir vien, viena balss par daudz. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. Un šīs grozījums ir noraidīts. 28. ir noraidīts. Pāriem pie 29. kas par, pret, atturās, pieņemts. Nē, būs jāpārbauda par 29. sākam balsot. Sociālistu grupai tagad ir parādījusies viena lieka balss. Beidzam balsot. Noraidīts. Par 16. par pret atturās pieņemts. 19. kas par pret atturās pieņemts. 3, 30. Ja jūs varat pieņemt šo mutisko grozījumu, tad balsojam par 30. Gro, mutisko grozījumu, kas par pret atturās noraidīts. 20. kas par pret atturās pieņemts. 21. kas par pret atturās pieņemts. 22 par pret atturās pieņemts. Un tas arī viss. Paldies, un es vēlreiz atvainojos par problēmām balsošanas gaitā. Tas radīja nelielu sajukumu šeit. Thank you. Thank you for all help. It was a little bit confusing. Yes. Då kan vi eh, börja med vårt gemensamma möte. Tālāk mēs varam turpināt ar eh, mūsu kopīgo sanāksmi kopā ar Libes komitejas pārstāvjiem. Un es šeit sveicu visus kolēģus, kas ir ieradušies eh, uz šo sanāksmi. Es sveicu arī sekretariātu, tūkus un visus pārējos darbiniekus. Sirsnieks veicu, sirsnieks veicu arī visus šeit atpakaļ parlamentā pēc vasaras atvaļinājuma laika. Mums vispirms ir uh, jāparaugās, kāda ir darba kārtība kopīgajai sanāksmē. Ir jāpieņem tā, nav nekādu uh, grozījumu, izmaiņu, un līdz ar to tā ir pieņemta. Ir arī protokols no 22. jūnija sanāksmes. Jums uh, tas viss ir pieejams jūsu dokumentos. Otrais punkts un mēs varam tūlīt arī ķerties klāt trešajam punktam darba kārtībā par cilvēku tirzniecību. Par pamatlēmumu atcelšanu, padomus pamatlēmumu atcelšanu. Tā visa veidošanās gaita bija tāda, ka komisija iesaka vairāk eh, darīt kaut ko pret cilvēku tirzniecību un vienlaikus aizsargāt arī cilvēku tirzniecības upurus. Šeit eh, runa ir arī par tieši bērniem un eh, sievietēm, kas ir eh, iesaistīti šajā cilvēku tirzniecībā. Tādēļ tas ir mūsu komitejas kompetencē par dzimumu līdztiesību un arī Libes komitejas kompetencē. Tādēļ tika pieņems lēmums, ka mēs sarīkosim kopīgu sanāksmi saskaņā ar 51. pantu parlamentu reglamentā. Un uh, ka mēs sarīkosim kopīgu semināru, kur uh, kolēģi no abām komitejām piedalīsies un uh, diskutēs par šo tematu. 13. jūnijā tika sastādīts dokuments. Bija arī kopīga sanāksme abu referentu ieteikumi šie sanāksmi tika pārunāti, un šodien mums ir vajadzīga arī balsošana. Tā mums signalizēs, kādā virzienā virzās darba gaita, mums ir vajadzīgs, protams, arī mandāts, ja mēs uh, uzsāksim sarunas ar padomi. Tādēļ es tagad vēlētos teikt, ka mēs uh, vēlamies ārkārtīgi labu sadarbību starp mūsu abām komitejām. Uh, abi divi referenti starp no abām komitejām ir ļoti labi sadarbojušies arī ar citiem kolēģiem komitejā, Libas komitejā. Arī sekretariāti ir sadarbojušies, un rezultāts tādēļ ir ļoti labs. Pirms es eh, tagad uzsākšu balsošanu, es gribētu abiem referentiem, abām referentiem dot vārdu, lai viņas varētu izteikties par savu priekšlikumu. Bāvers kundze no mūsu komitejas. Posibility. Paldies, ka dodat man iespēju paskaidrot to visai neparasto situāciju, kāda ir izveidojusies. Parasti mēs runājam par grozījumiem, bet vasaras pārtraukumā laikā mēs saņēmām ļoti daudz grozījumu, vairāk kā 200, un nebija iespējams runāt un vienoties par grozījumu kompromisiem ar visām iesaistītajām pusēm, un par to es atvainojos visiem saviem kolēģiem. Lūdzu, saprotiet, ka ir tāda ļoti saudabīga situācija izveidojusies. Un paldies par lielisko sadarbību un rezultātā jūs redzat, ka 90% gadījumu mēs spējām vienoties ar uh, manu kolēģi no Pilsoņu brīvību komitejas. Mēs esam sadalījuši balsojumu par uh, politisko attiecībā uz atšķirīgām politiskajām grupām, atšķirīgām komitejām. Un es aicinātu tautas partijas un libe kolēģus izmantot mūsu komiteju sagatavo balsošanas sarakstu. Es esmu arī atbildīgi par ēnu referentu no Libe komitejas tautas partijas vārdā. Un paldies arī par ļoti labu sadarbību ar abiem sekretariātiem, ar abiem pārstāvjiem un atbildīgajiem. Mums šī sadarbība ir izveidojusies ļoti labi un par to jums liels paldies. Paldies, Bārs kundze. Un tagad es došu vārdu Hedas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu pavisam īsi un vienkārši pateikšu, ka es simtprocenti atbalstu to, ko teica Bauers kundze. Mēs sirsnīgi pateicamies visiem, kas šie sadarbojās. Mums ir izdevies ar norganizēt ļoti labu sadarbību. Un mūsu priekšā vēl ir garš ceļš. Ja mēs rīkosimies tikpat enerģiski kā līdz šim, tad mēs sasniegsim ļoti labus rezultātus. Arī mūsu abu komiteju vārdā vēlos to teikt. Gribētu vēl kaut ko pateikt par balsošanu. Vienu lietu es te esmu atklājis, bet tā arī atgriezīšos. Šeit runa ir par kompromisu grozījumu 21. Emīna Buskote. Tas nav saistīts ar 95. pantu, un tādēļ mēs tur gribētu dalītu balsojumu par uh, grozījumu 95, bet es atgriezīšos vēl pie tā, kad būs par to runa. Priekšā tādēļ paldies, Hedz kundze, Sarkantīne kundze pieteikusies. Paldies, runājot par 21. grozījumu kompromisu, mūsu grozījums numur 98, kas tiek, kur tiek runāts par datu apkopošanu, arī tas nav iekļauts 21. kompromisā. Mēs iesniegsim mutisku grozījumu, citādi mēs vēlētos, lai būtu atsevišķi balsojums par mūsu 98. grozījumu. Paldies! Yes, we will vote on the... Jā, mēs balsosim tātad par arī 98. grozījumu. Nī, okay. Jā, tad, kad mēs balsosim, tad par to arī būs runa. Labi, tad mēs varam tad pāriet pie balsošanas un norādīt uz to, ka tā. Tas patiešām ļoti eh, tāds balsojums, kas norāda virzienu un nosprauž tiešām ceļamērķi skaidru. Un es gribētu to kopā ar Lopes Agilas kungu darīt. Viņš arī otrā komitejā jau strādās pie šie jautājuma. Uh, un viņš arī atbalstīs balsot, jo es gribētu sirsnīgi viņam pateikties par darbu, ko viņš ir eh, izdarījis. Es domāju, tā mēs visi esam gatavi šiem balsojumiem, un mēs varam sākt. Un sāksim ar 116. grozījumu, kas par pret atturās noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret pret atturās pieņemts. Tālāk 119. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 122. grozījums par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski par 122. grozījumu, sākam balsot. ir radušās tehniskas problēmas, mums tas ir jāpārbauda. I'm so sorry, but it's some problem. Jā, atvainojiet, bet ir grūtības ar elektronisko balsojumu, mēģināsim vēlreiz balsot ar rokām. Tātad par 122. grozījumu, kas par kas pret Mēs nevaram elektroniski pārbaudīt, jo ir grūtības, tehniskas problēmas. Tad mēs ļoti rūpīgi saskaitījām jūsu rokas. Un ir uh, pār nobalsojuši par sešiem cilvēkiem vairāk nekā pret. Es ceru, ka tehniskās ķībeles tiks atrisinātas, bet pašlaik uh, skatīsim otro kompromisa grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk 124. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 125. par pret atturās noraidīts. 20. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 21. par Nē, tas atkrīt. Tad pārējām pie 130. grozījuma par. Par 130. kas par pret atturās pieņemts. 131. par Pavanovs kungs lūdzu. Jā, mums ir mutisks grozījums, tas ir iekļauts beigās, bet par to jābalso šeit, vai mēs varētu balsot vispirms par mutiskojiem grozījumiem, kas ir balsošanas saraksta beigās, jo tas attiecās uz 72, 158, 160 un citiem punktiem, un arī par sesto kompromisa grozījumu. Tie ir balsojuma saraksta beigās, bet tie ir saistīti ar šo grozījumu. Jā, mēs varam par to balsot tagad. Sarakstā tas ir 21. lapusē, ja nemaldos. Nu, pēdējā lapusē vienmēr sakot. Vai visi ir atraduši šos mutiskos grozījumus, ko iesniegusi Alda grupa? Pirmais mūziskais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Otrais mūziskais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Ir arī zaļo grupas mūziskais grozījums, kas par pret pret atturās pieņemts. Tagad atgriežamies pie 131. grozījuma, kas par pret atturās noraidīts. Jā, tagad balsosim par 21. grozījumu. Par 21. kas par pret atturās pieņemts. Tālāk balsosim par 132. Ja jūs vēlaties ko teikt, tad uh, lūdzu lūdziet vārdu, lai jūs visi varētu dzirdēt. Nē, ja kādu problēmu nav, tad turpinam balsot. Pavanovs kundze, lūdzu. Mēs vēlamies elektroniski pārbaudīt elektroniski par 131. Labi, balsosim elektroniski par 131. Pastīsimies, vai elektroniskais balsojums strādā. Tātad par 131. grozījumu sākam balsot. have all these too many. C'est normal. Hein? Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est ok. Ok. Fine. Okay. Yes, it's uh, rejected. Noraidīts. 15 pār 34 pret 1 balss atturās, tad kopumā noraidīts. Tālāk 132. kas par pret atturās pieņemts. 23. līdz ar to atkrīt. 133. kas par pret atturās pieņemts. Tālāk komp trešais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. Un tagad 135. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 136. par pret atturās pieņemts, 137. par pret atturās pieņemts, 4. kompromiss par pret atturās pieņemts, 139. par pret atturās pieņemts. 5. kompromiss par pret atturās pieņemts. 132. grozījums, 141. grozījums. Simtu četrdesmit pirmais, kas par pret atturās pieņemts. 142 par pret atturās pieņemts. 143 par pret atturās pieņemts. Tad pārbaudīsim par 143. Sākam balsot. Beidzam balsot un Tas ir pieņemts ar 31 balsu par. 144. kas par pret atturās noraidīts. 145. par pret atturās noraidīts. 28. par pret atturās pieņemts. 147. par pret atturās noraidīts. 148. par pret atturās noraidīts. 149. par pret atturās noraidīts. 150. par pret atturās noraidīts. 151. par pret atturās pieņemts. 152. par pret atturās noraidīts. 153. par pret atturās pārbaudīsim par 153. grozījumu. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 24 balsis par. Tālāk 154, kas par, pret, atturās, noraidīts. 29 par, pret, atturās, pieņemts. 30 par, pret, atturās, pieņemts. 31 par, pret, atturās, pieņemts. 155 par, pret, atturās noraidīts. 156. par pret atturās noraidīts. 32. par pret atturās pieņemts. Tālāk 6. kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 33. grozījums par pret atturās pieņemts. 162. par pret atturās pieņemts. 163. par pret atturās pieņemts. Elektroniskais balsojums par 163. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 pār, 21 pret, 34. grozījums par pret atturs pieņemts, 164. par pret atturs pieņemts, 165. par. Jā, Gribēju pieminēt mutisko grozījumu šā saistībā pie 165. grozījuma. Desmitais punkts, piektais apakšpunkts. Vēlējos piebilst pēc teksta, ka dalību valstīm jārīkojas saskaņā ar padoms direktīvām. Jā, tā arī tur bija. Tātad saskaņā ar padoms direktīvu 2004. gads, šesvītra 81, un tā ir direktīva par uzturēšanās atļaujām. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Bauerskundze. Tas ir jau iekļauts, tas ir iekļauts 162. grozījumā, kas jau tika apstiprināts. Nu, tad mēs nevaram balsot vēlreiz par šo mutisko grozījumu. Bet lūk, Bauers kundze mums viss izskaidro, mēs balsosim par 165. To, kas par pret atturs noraidīts. 168. par pret atturs noraidīts. 167. par pret atturs noraidīts.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 pieņemts. 172. par, pret, atturs, pieņemts. 36. par, pret, atturs, pieņemts. 175. par, pret, atturs, pieņemts. 178. par, pret, atturs, pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 178. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 27 par 21 pret pieņemts. 177 par pret atturs Pārbaudīsim elektroniski. 177. balsojam. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par 20 pret. 37. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 178. par. Pret. Atturs. Noraidīts.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 pret, atturs, noraidīts. 41. par, pret, atturs, pieņemts. 190. par, pret, atturs, pieņemts. 191. par, pret, atturs, pieņemts. 192. par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim.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 atturs pieņemts. 194. par pret atturs noraidīts. 198. par pret atturs noraidīts. 9. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 200. grozījums par pret atturs pieņemts. 201. par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 203. par, pret, atturs, noraidīts. 204. par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 204. grozījumu. Balsojam. Vote is closed. Beidzam balsot. 21 par 24 pret noraidīts. 205. par pret atturs pieņemts. 206. par pret atturs pieņemts. 214. par pret atturs pieņemts. 45. pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Divsimt septītais par pret atturs pieņemts noraidīts. 209. par pret atturs pieņemts. 210. pirmā daļa par. Labi, pārbaudīsim 209. elektroniski. Sākam balsot. 209, the vote is open. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 32 par, 13 pret. 210. pirmā daļa. Par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs. Noraidīts. Vēlties pārbaudīt 210. otro daļu. Sākam balsot labi. Baltīs. Beidzam balsot. Noraidīts. 304 balsis pret. 211 par pret atturs. Noraidīts.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 12. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 227. par, pret, pieņemts. 52. par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais par, pret, atturs, pieņemts. 54 par, pret, atturs, noraidīts, 58. par, pret, atturs, pieņemts, 13. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts, 14. kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 61. grozījums par, pret, atturs noraidīts. Ceturtais par labi. Pārbaudīsim 61. elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Norēdīts 26 balsis pret, 19 tikai par. Ceturtais par pret atturs pieņemts. 15. kompromiss par pret atturs pieņemts. 67. par pret atturs pieņemts. 68. par pret atturs šķiet jāpārbauda. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss par, 16. pret, atturs, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 78. grozījums par, pret, atturs, noraidīts.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 noraidīts, 81. par, pret, atturs, noraidīts, 19. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts, 86. par, pret, atturs, noraidīts. 87. par, pret, atturs, noraidīts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 pieņemts, 11. par pret atturs pieņemts, 12. par pret atturs pieņemts, 21. grozījums un vārds Hēdas kundzei. Jā. es gribēju pieminēt punktu, ko pieminēju jau agrāk par 95. grozījumu, kas tika iekļauts. Mēs gribētu šeit lūgt atsevišķu balsojumu par 95. grozījumu. And kur viņas iet. Hedas kundze varētu mums izskaidrot precīzi, kuri vārdi jūs uztrauc, kas šķiet, jū, ko jūs vēlties pakļaut šim atsevišķajam balsojumam. criticism, including in the compromise. Yes, Mrs. Head. Jā, Hedas kundze. Jā, pirmā daļa šai grozījumā. Otrajā daļā teikts iespējamības pārbauda, es atvainojos, darbības pārbauda valsts sektora ietekmes jomā, kas vērš pret cilvēku tirdzniecību. Tātad labi 95. grozījums atsevišķi balstojums. 95. atsevišķi par, pret, atturs, pieņems. Nu, balsosim par kompromisu numur 21. Floor is yours. <laughs> I'm very sorry. Es ļoti atvainojos. Es gribēju lūgt atsevišķu balsojumu par 98. grozījumu, jo mēs arī uzskatām, ka tas nav iekļauts 21. Eh, kompromisā. Tur teikts, ka pievienojot eh, to, ņemot vērā datu subjektus. Te mēs runājam par datu īpašnieku tiesībām. No... Yes, all, Pirmām kārtām mēs balsosim par kompromisu 21, un pēc tam nāk 98. grozījums, kas nav iekļauts 21. kompromisā bet jūs nu pati balsojat par 95. turpina runāt runātāju, kas netika iekļauts. Ah, ok. Jā, labi, beidzot saprot runātāja, ka 98. grozījums nav iekrauts, iekļauts kompromisā. Tātad 21. kompromiss par pret atturs pieņemts, un tagad 98. secīgi. Un dzirdējām jau jūs skaidrojumu, pār, pret, atturs pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 99. par, pret, atturs noraidīts. 14. par, pret, atturs pieņemts. 100. par, pret, atturs pieņemts. 101. par, pret, atturs pieņemts. 102. 103. par pret atturs pieņemts. 15. Labi, pārbaudīsim 103. elektroniski. Vote is opened. Vote is... Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. Norādīts atvainojas priekšādā atvainojas, viņa nepareiz saskatīja rezultāts, tātad 21 par 25 pret noraidīts. 15. par pret atturs pieņemts, 16. par pret atturs pieņemts, 108. par pret atturs pieņemts, 107. par pret atturs noraidīts, 108. par. Labi, pārbaudīsim 107. grozījumu elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 13 par 31 pret noraidīts. 108. par pret atturas pieņemts.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 atturs pieņemts. 114. par pret atturs pieņemts. 115. par pret atturs pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim 115. grozījumu elektroniski. Mm. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts 26 par 19 pret. Tālāk mums ir gala balsojums par komisijas priekšlikumu grozītā versijā. Balsojums notiek elektroniski, kolēģi. Lūdzu, sākam balsot. The vote is closed. And... Beidzam balsot un pieņems 42 balss par 1 pret 5 atturējās. Apsveicam referenti. Un liels paldies jums visiem par pacietību šī garā balsojuma laikā.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 take your seats. Godātie kolēģi, ieņemiet vietas, lai varam turpināt darbu. We must go on. Please, colleagues, take your seats and if you want to talk to someone, please do. Kolēģi vēlties runāt ar kādu, tad dariet to lūdzu ārpus sanāksmes zāles. Nu labi, tad mēs varam turpināt ar uh, darbu kopīgajā sanāksmē ar uh, Līdziesības komiteju kopā ar Libas komiteju. Tagad mēs uh, runāsim par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Un uh, saskaņā ar 51. pantu tas ir kopīgs darbs mūsu abām komitejām. Un šo sanāksmi vadīs Lāpes Agilis kungs. Viņš ir arī Lībijas komitejas priekšsēdētājs. Tas nozīmē, ka mēs eh, kopā vadīsim šo sanāksmi. Un visi jau zina, ka mēs šeit runāsim par uh, iniciatīvu, kuru ir uh, uzsākušas vairākas dalību valstis, lai varētu ieviest kopīgu aizsardzības rīkojumu, kuras mērķis ir aizsargāt upurus arī pārobežu kontekstā, arī tad, ja viņi uzturas citā dalību valstī, nevis uh, uh paši savā dalību valstī. Mēs kopā esam jau diskutējuši arī pagātnē, arī starp mūsu abām komitejām. Un beigu datums bija 12. jūlijas, kad iesniegt eh, grozījumus, un uh, ir iesniegti vairāki grozījumi, un uh, šodien sarās mēs gribam darīt sekojošo, mēs gribam runāt par šiem grozījumiem. Es vēlētos dot vārdu diviem runātājiem. Himenes no Līdziesības komitejas un Romero kundze no Libes komitejas. Nākamais, uh, gribētu dot vārdu Himenes Pesarils kundzei. Tagad jums vārds. Jā, paldies. Labrīt visiem. Jūs jau teicāt, ka ir daudz grozījumi. Es tagad negribētu atsevišķi par tiem runāt, bet gribētu teikt, ka ir vesela virkne grozījumu, kas parāda, ka neviens nav palicis vienaldzīgs par šo ziņojumu. Un mēs esam veikuši lielu darbu arī mūsu darību valstīs, lai atbalstītu un aizsargātu upurus. Parlamenta deputāti atbalsta to, tādēļ mēs centīsimies eh, dažādās pozīcijas pietuvināt Tas būs instruments, kas dos cietušajiem sajūtu, ka viņi ir eh, aizsargāti visās dalību valstīs. Gribētu norādīt uz to, ka galīgais rezultāts var būt ļoti labs, bet būs nepieciešams noslēgt kompromisus neraugoties uz visiem grozījumu priekšlikumiem, kas attiecas galvenokārt uz eh, pirmo pāntu šajā aizsardzības eh, rīkojuma dokumentā, kur ir rakstīts par mērķiem mērķi mēs visi atbalstām, tie ir jānoformē ļoti skaidri. Vienkārši runa par to, ka cietušajiem ir jāsniedz piemēroto aizsardzību, ko tie ir pelnījuši, un to Eiropas Savienībā jāgarantē. Gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ar saviem grozījumiem ir bagātinājuši šo ziņojumu. Es atkal atkal esmu norādījis uz to, ka nav vienkārši šo iniciatīvu īstenot, situācija arī paliks tāda, jo dalību valstu likumu došana ir e, atšķirīga, un tas ir šķērslis, kas mums jāpārvar, lai visu to varētu praksē efektīvi ieviest. Lai visu to varētu iztenot līdzsvarotā veidā, lai aizsardzības rīkojums tiktu visur atzīts, un e, lai vairs nebūtu spēkā šeit uh, Dalību valstu likumdošana ir jāņem vērā gan atsevišķo dalību valstu vajadzības, gan arī individu vajadzības. Ja kādam ir vajadzīga patiešām šī aizsardzība, un eh, mēs eh, patiešām mēģinām rast risinājumu un pārvarēt to, ko, kas mums līdz šim vēl šķir, ņemot vērā grozījumus, to cietuši ir pelnījuši. Mums ir nepieciešams labs, viennozīmīgs un vienkārši īstenojams instruments. Tāds ir mūsu mērķis. Mēs vēlamies eh, tādu ambiciozu aizsardzības rīkojumu. Es piekrītu arī tiem uh, grozījumiem, kas vēlas vēl augstāk nostādītus mērķus. Cietušie gan terorisma upuri, gan cilvēku tirniecības upuri uh, kas ir cietuši no organizētās nosiedzības, tie ir pieaugušie un bērni, kas ir tikuši ļaunprātīgi izmantoti. Un ir labi, ka grozījumos ir runāts arī par preventīviem pasākumiem, kurus kopā veiktu dalību valstis. Es negribētu runāt šeit par visiem grozījumiem, jo mums nav tik daudz laika, bet jūs varat izlasīt ziņojumu un attiecīgos grozījumus. Divpusējās sanāksmēs es uh, esmu piedāvājusi arī izkarot to visu tiem, kas to vēlas. Un es eh, ceru, ka grozījumi varēs uzlabot to visu. Piemēram, raugoties uz juridisko pamatu. Pagaidām tas viss mums šķir drīzāk nekā mūs eh, apvieno, un mums ir arī jāatrod arī pamats eh, noraidījumam, jo vairākas valstis izsakās pret aizsardzības rīkojumu noteiktas lietas ir eh, atsevišķās valstīs krimināltiesību objekts un citā savukārt nē, un tas arī mums varētu šķirt. Mums jāstrādā pie tā, lai pārvarētu šo problēmu. To mēs esam parādā cietušajiem. 20. septembrī būs uh, eh, orientējušas balsojums, un mums nevajadzētu pazaudēt no acīm šo svarīgo mērķi, proti aizsargāt mūsu pilsoņus. Manuprāt, mums eh, visiem beig beigās ir jābūt lepniem par šo ziņojumu. Mēs eh, ētiski esam parādā šo atbildību upuriem, un tad, kad tika ziņojums pieņemts, manuprāt, mums cerams izdosies kaut ko uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīvē. Tālāk. Uh, Himen, paldies Himenesē Beserilas kundzē, un tagad es vēlētos dot vārdu Romēro kundzē, lūdzu. Arī es vēlos teikt paldies par sadarbību ar visiem, kuri ir iesnieguši grozījumus, līdz ar to uzlabojot tekstu. Vēlētos uzsvērt, ka īstenībā izšķirošais jautājums ir pirmais pāns proti darbības joma. Tas patiešām ir būtisks jautājums, un es ceru, ka šis aizsardzības rīkojums, šī iniciatīva būs tāda, ka to varēs atbalstīt visi, un mēs varēsim panākt patiesu vienošanos. Gribētu izteikties par to, par ko šeit īstenībā ir runa, kas ir būtiskais. Noteikti dalību valstis izmanto preventīvu likumdošanu un uh, īsteno arī tādus preventīvus pasākums, kas ļoti ātri iedarbojas. Tur nebūs nav jānogaida spriedums, jo visi šie procesi ir ļoti ilglaicīgi un sarešķīti. Šīs valstis ir spējīgas rīkoties ļoti ātri, un to vajadzētu mums atbalstīt. Piemēram, tādā veidā var aizkavēt, ka kā cilvēki tiek nogalināti, bet administratīvi un politiskie uh, policijas pasākumi tos var veikt jau pirms tiesas. Un tas neaizkavēs vienošanos. Īstenībā runa ir par to, ka, ja tiesas spriedums jau uz to ir jāgaida, tad var noteikt jau noziegumus, un mēs ar mūsu pasākumiem jau būsim par vēlu neraugoties šeit uz preventīvo likumdošanu, ir jāuzsver arī, ka, protams, tiesas process ir uh, lēns un sarežģīts. Un neraugoties uz šo tiesas spriedumu, neņemot to vērā, mums tomēr ir jāvar nodrošināt upura aizsardzība. Darbības jomā ne, nedrīkstēt būt tāda, ka tā ir atkarīga tikai un vienīgi no nacionālās likumdošanas, no tās tradīcijām, bet ir jāņem vērā cietušā situācija. Cerams, ka mēs varēsim panākt vienošanos šādā kompromisa garā. Mēs zinām, ka ir pretestība no komisijas puses, un mēs domājam, ka trešais pants, ja par to būs arī kaut kas teikts eh, apsvērumos, kā ieteica parlamenta juridiskais dienests, tad mēs varētu vēl pasvītrot ideju, ka pārvietošanās brīvība ir spēkā arī raugoties uz cietušajiem, cietušo aizsardzības izpratnē tas būtu signāls, kas būtu ļoti pozitīvs, ir tiepaši ņemot eh, vērā nākamo tieslietu un iekšlietu padomi un 27 eh, dalību valstu lēmumu. Parlamenta lēmums noteikti būs ļoti svarīgs par šo jautājumu, jo mēs varam radīt signālu, mēs varam skaidri pateikt, parādīt, ka upuru aizsardzība ir eh, jānodrošina neatkarīgi no likumdošanas. Gribētu teikt paldies visiem, kas arī to atbalsta, un tā mēs to varētu arī signalizēt padomē un 27 dalību valstīm. Ir arī viedokļa atšķirība par jautājumiem, par kuriem ir runa grozījumu priekšlikumos, un es pieņemu, ka mēs varēsim sasniegt kompromisu daudzos punktos. Tas ir manas paudiskās grupas nodoms panākt pēc iespējas vairāk uh, grozījumu, ko varētu atbalstīt visi. Paldies! Romero kundzē. Ir runātājs saraksts. Ēnsas kundze ir pirmā runātāja. Lūdzu. Paldies. Priekšādātājs kundze. Vispirms gribētu sirsnīgi pateikties referentei. Referentēm abām, kuras tiešām ir uh, veikušas lielu darbu. Tas ir uh, tiešām kā tāds uh, būtisks solis, ka no vienas puses, jāsaka, dalība valstīs ir atšķirīgas eh, juridiskās sistēmas, bet no otras puses Eiropas Savienībā mēs mēģinām radīt ietvaru, lai aizsargātu cietušos. Manuprāt, eh, visās sarunās, kas vēl būs, mums vajadzētu cīnīties par to, ka šis likumdošanas priekšlikums nodrošinātu to, ka būtu tāda visaptveroša aizsardzība upuriem. Manuprāt, tur būs jāveic vēl pārliecināšanās darbs. Tas ir pirmais punkts. Mans kolēģis Veridas kungs un mēs kopā paraudzījāmies, kādi ir būtiskie punkti, kas ir iekļauti grozījumos, kā Libes ēnu referents un mūsu komitejas ēnu referents no mūsu politiskās grupas. Patiešām ir jābūt tā, ka visi upuri bauda aizsardzību. To gan referentes, gan arī grozījumu iesniedzēji ir uzsvēruši. Tas ir ļoti svarīgi. Dzimuma tiesību aspekts, manuprāt, šeit būtu var uzsverams, tur kaut kas vēl jādara. Īpaši ir svarīgi arī nepiemkārtīgo aizsardzība. Mēs vēlamies, un manuprāt, tas ir vēl tāds strīdīgs punkts, lai nebūtu nekādu papildus izmaksu upuriem. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski aizsardzības rīkojuma pārkāpumi Tur arī vēl ir uh, pretrunas, un tur vajadzētu vēl padiskutēt un uh, paraudzīties, ko darīt ar pārkāpumiem. Dažādas pieejas šeit ir izklāstītas grozījumos. Ļoti svarīgi mums šķiet, un tur arī ir uh, stipri uzlabojumi grozījumos un arī referentu priekšlikumos, lai noziedzniekiem nebūtu uh, nebūtu iespējas veidot kontaktus ar cietušajiem. Arī pagājušajā diskusijā mēs par to runājām. Tas nekādā gadījumā nedrīkstētu notikt, kā draudējuma izraisītāji vispār tiktu klāt apdraudētajām personām. Kas arī ir vēl svarīgi, un šeit vēl būtu iespējas rīkoties, ir datu vākšana. Pamatā šeit ir jābūt uh, tām, ka personu datiem ir jābūt aizsargātiem. Mēs nevēlamies šādu cietušo uh, sarakstu reģistru klasiskā nozīmē, jo tas var arī negatīvu ietekmi radīt, bet, manuprāt, datu vākšana tomēr ir nepieciešama. Pēdējā doma - īstenošanas laiks 15, 20 dienas, vai arī steidzam tūlīt pat, es domāju, tūlīt pat ir steidzami, ir uh, labs risinājums, un uh, beigu galā mēs redzēsim, kā tas viss risināsies, kāds būs balsojums. Paldies arī no mūsu politiskās grupas referentēm. Paldies! Paldies, Ernstas kundzē. Tālāk es varētu uzdot vārdu Lakolino kungam, lūdzu. Paldies, priekšēdētājs kundze. Arī es vēlos atbalstīt darbu, kuru ir veikušas abas referentes. Runa šeit ir par ļoti sarežģītu jautājumu loku, kur pastāv lielas atšķirības. Atcerēsimies pēdējo sanāksmes Spānijas prezidentūras laikā. Arī ar uh, Redingas kundzi. Mums toreiz ar viņu kā komisāri uh, radās uh, konflikts, jo uh, Šis jautājuma lokus ir ārkārtīgi sarežģīts, un tur ir iesaistīts ārkārtīgi atšķirīgas intereses. Es gribētu runāt par noteiktu jēdzienu. Proti, cik lielā mērā aizsardzības rīkojums ir jāatzīst. Šeit ir teikts bez jebkādiem papildus nosacījumiem. kāda izskatās situācija ar īstenošanu. Tas ir ļoti būtiski. Aizsargāmajā personā es nepiekrītu iepriekšējai runātājai, ka nav nepieciešams sastādīt reģistru. Manuprāt, ir nepieciešams šāds aizsargājuma persona reģistrs saraksts. Vienkārši, lai mm, būtu iespēja novērtēt situāciju un salīdzināt, kādi iepriekšējie pasākumi ir jāveic. Tas ir nepieciešams. Turklāt es arī vēl domāju, ka aizsardzības pasākumi, kas ir norīkoti, tiem vajadzētu attiekties arī uz ģimenes piedarīgajiem. Tātad to personu ģimenēm, uz ko attiecas šie aizsardzības pasākumi. Paldies! Paldies! Jā, nu, kad dākis nākamais. Feslu. Paldies. Pirmā kārtām pavisam ātri, kā ēnu referente arī gribētu um, teikt paldies referentiem, piekrītu tiem, tai domā, ko viņi tur saka, un ceru, ka nu, mums izdosies ieraudzīt šo aizsardzību arī īstenojamies dzīvē. Svarīgi tomēr šo struktūru uz, veidot pareizi, un tas arī man nedaudz uztrauc. Timotejs Kērkops ir ēnu referents Lība komitejas vārdā, un viņš, de, viņam bija jādod uz priekšādātā konferences, viņš atstāja man savu runu, un tāpēc tagad to arī jums nolasīšu. Timotejs, kā jūs zinat, pats ir jurists, un es domāju, ka viņš tie tehniski apskat šo jautājumu. Timotī vārdi. Mēs uzskatām, ka mājas vardarbības upuriem un citu noziegumu upuriem visā Eiropā vajadzētu sastapties ar pārliecību, ka viņi tiks aizsargāti, lai kur viņi arī neatrastos, un vēlamies strādāt ar mūsu Eiropas partneriem, lai to sasniegtu. Principā atzinīgi vērtējam mērķus, ko Eiropas aizsardzības rīkojums paredz. Tomēr pastāv joprojām neatrisināt jautājumu, kas saistīta ar juridisko bāzu un aptvērumu šādam instrumentam, kas var apdraudēt šo instrumentu visā kopumā, jau pašā sākumā. Un tāpēc mēs uzskatām, ka tālāks darbs pie dokumenta teksta ir vajadzīgs, lai šīs bažas atrisinātu. Es turklāt gribētu noteikti arī mūsu izteikt, izklāstīt mūsu galvenās bažas šai saistībā. Pirmām kārtām mēs uzskatām, ka šis ziņojums tā pašreizējā formā iet pāri eh, krimināla juridiskajai bāzei Mēs e, nedomājam, ka mums vajadzētu noteikt e, civilu tiesību pamatus dalību valstīs. Otram kārtām 89. līdz 92. grozījums ierosina izmantot līgumu par Eiropas Savienību kā bāzi, bet šis līgums nav e, jur, likum, likumdošanas bāze, un tas, ir, tas rada satraukumu. Mēs nevaram veidot Eiropas Savienības tiesību aktus, izmantojot instrumentu, kam nav juridiskas bāzes. Trešais punkts. Grozījumi no 215, 216, 217 un 218 eh, paredz eh, laika jautājums, lai arī laika ierobežojumi ir ļoti svarīgi, mēs tomēr nevaram atbalstīt eh, šāda veida termiņu noteikšanu. Un visbeidzot, grozījums 205, 206, 228 attiec uz faktu, ka nevajag uzlikt pienākumus aizsargājumai personai, to nevaram atbalstīt. Mēs uzskatām, ka vajadzētu noteikt arī zināms eh, izmaksu ierobežojumus. Tas ir Timotei teiktais. Paldies. Tak, mēs jānokat. Paldies. Kostas kundze tagad vārds, lūdzu. Sī, eh, prezidenti, jo credo, ka. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, eh, referentes ir eh, veikušas ļoti daudz, un tā ir joma, kur jautājumi jārisina ļoti steidzami. Tā ir iniciatīva, kuras eh, ir uzsākušas vairākas dalību valstis, un cerams arī parlaments ķersies klāt pie šīs lietas ar visu nopietnību. Nav jau runa tikai par to, kā aizsargāt sievietes, bet eh, visas aizsargājumās personas dalību valstīs. Mēs zinām, ka vairākas dalību valstis pagājušajos gados ir centušās sasniegt progresu likumdošanā, upuru aizsardzībā un vardarbības aizkavēšanā. Mēs zinām, ka vardarbība ir plaši izplatīta. Mēs zinām, ka aizsardzības rīkojums ir paredzēts daudzu valstu likumos, un tur ir daudzi preventīvi pasākumi. Piemēram, Itālijā ir tāds kā administratīvo tiesību sankciju sajaukums kopā ar kriminālu tiesību sodiem. Bet mēs uzskatām, ka tāda visaptveroša pieeja būtu vislabākā, lai katra dalība valsts eh, saglabātu iespēju rīkoties. Bieži vien ir tā, ka kopienas tiesības rodas eh, tādā veidā, un eh, Eiropai nevajadzētu vienkārši piefiksēt, kāda ir pašreizējā situācija, bet izteikt tālāk ejošos priekšlikumus. Vairākos pantos direktīvā par to ir runāts, es esmu arī ēnu referente, un es gribētu arī, lai Eiropas Savienība uzņemtos saistības eh, saglabāt eh, brīvas pārvietošanās tiesības un, aiz, un eh, aizkavētu vārdarbību un dažādas cilvēku tiesību pārkāpumu aizkavēšanu. Mēs zinām, ka arī pēc Lisabonas līguma, mēs zinām arī, ka trešais pīlārs ir ieguvis lielāku nozīmi un būtu žēl, ja Eiropas parlaments šeit nevarētu izpildīt uh, tam pienākošos lomu. Ir uh, vairāk jautājumu, kurus mēs varam pilnībā atbalstīt, bet kā jau es teicu, es uh, augstu vērtēju abu referentu veikto darbu. Himenes kundze un Romero kundze par to jau runāja. Runāja par to, kā aizsargāt upurus Tur ir attiecīgi aizsardzības pasākumi konkrētā dalībvalstī, bet upuri zaudē šo aizsardzību, ja viņi dodas uz citu valsti. Šeit ir jāatrisina interešu konflikti un jāizteno visaptveroša pieeja, un svarīgs ir arī sabiedrības viedoklis. Ne tikai attiecībā uz sieviešu jautājumiem. Paldies, Kostas kundze! Pie balkonta nākamā runātāja, lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Es uh, esmu atbildīgā no Aldes, kas arī ir iesaistījušies šīs iniciatīvas radīšanā. Es gribētu īsumā pateikt, ka mums ir bijušas daudzas sanāksmes, kurās uh, mēs uh, mazāk esam runājuši par juridisko pamatu pagājušajā komitejas sanāksmē. Es uh, dzirdēju un aicināju komisijas un padomas pārstāvjus detalizētāk paskaidrot šo iniciatīvu. Šodien uzklausot referentes un uh, tos, kas ir strādājuši pie šīs iniciatīvas, es uzskatu, ka mēs jau esam savādākā situācijā. Manuprāt, tagad pastāv šī politiskā griba virzīt lietu uz priekšu. No sākuma tas vēl gluži tā nebija tik skaidrs. Es gribētu paskaidrot, kādēļ ir 20 uh, grozījumi, kas attiecas uz dažādiem, dažādām jomām, galvenokārt uz, kā uzlabot uh, direktīvas uh, juridisko pamatu šeit ir runa patiešām par ārkārtīgi sarežģītām sakarībām, un Eiropas parlamentam vajadzētu šeit paraudzīties, eh, kā sasniegt panākumus ar šo priekšlikumu. Mēs mēģināsim arī koordinācijas mehānismus uzlabot starp dalību valstīm. Kā uzlabot informācijas apmaiņu un nodrošināt, ka upuri patiešām tiktu aizsargāti un lai tiktu varētu īstenot uh, visas viņa tiesības, lai varētu nodrošināt, lai upuris divreiz nekļūst par upuri. Un varbūt uh, Eiropas reģistrs, lai nodrošinātu, ka šīs situācijas ir uh, zināmas un lai dažādas iestādes varētu saņemt vienādas iespējas rīkoties. Tādēļ būtu nepieciešama labāka komunikācija starp iestādēm, kas atbild par uh, aizsardzības rīkojumu īstenošanu. Ir arī citi grozījumi vēl, kur mēs konkrēti iesakām novērtēšanas procedūru, kur tiktu veikta pārbaude, lai paraudzītos, cik lielā mērā viss ir patiešām īstenots, lai mēs no parlamenta puses to tiešām varētu arī pārbaudīt. Un ceturtā grozījuma grupa attiecas uz um, informācijas un sabiedriskā viedokļa uh, veidošanu mēs vēlamies parūpēties par to, lai šie mērķi taptu zināmi arī trešajās valstīs, lai nodrošinātu to, ka mūsu drošības politika arī varētu tikt pozitīvi īstenota. Mēs no Aldis politiskās grupas uzskatām, ka šeit vēl pastāv ļoti daudzas problēmas, īpaši, kas attiecas uz eh, darbības jomu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu tiešām paraudzīties, ka šajā jautājumā tiktu darīts vairāk, un eh, lai nākamā komisija, jaunā komisija darītu vairāk šajā jautājumā, un lai referenti ciešāk sadarbotos ar komisiju, lai nodrošinātu, ka šeit eh, varētu sasniegt vairāk, cik vien iespējams daudz. Paldies, Bilbao kundzei! Vai ir vēl citi komentāri no kolēģu puses, no abām komitejām? Ja nē, tad es vēlētos tagad dot vārdu komisijai. Knuceres kundze. Uh, thank you very much, Chair. I've... Paldies, priekšētāji. Es ar lielu interesi noklausījos dažādos komentārus un, un pilnīgi skaidrs, ka noziegumos cietušo aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska, un tā ir mūsu sabiedrības prioritāte mūsdienās. Un tādēļ arī komisija no paša sākuma ir atbalstījusi šīs direktīvas mērķus, un at, to jau arī viceprezidenta Redinga vairāk reiz ir atkārtojusi. Es e, nevēlos atgriezties pie dažādām juridiskām problēmām, ko komisija ir minējuši vairākos gadījumos, un arī mūsu ziņojumā, kas tika sagatavots aprīlī un nodots arī parlamenta rīcībā, kur koncentrējas uz, uz iniciatīvu un ļoti lielo aptvērumu, kas mūsuprāt ir plašāks nekā saskaņā ar 82. pāndā norādījām kriminālu normām. Mūsu atzinuma galvenais virziens ir tāds, ka pasākumi, kas paredzēti šajā direktīvā, patreizējā redakcijā, ir jāskata krimināla procedūras kontekstā, pēc tam, kad ir izdarīts krimināla noziegums. Man bija liels prieks dzirdēt, ka vairāk runātāji minēja to, ka ir iespējams jākoncentrējas vairāk uz juridisko bāzi, un mēs katrā ziņā labprāt turpināsim diskusijas par šo jautājumu. Jo, manuprāt, nav iespējams nodrošināt šādu aizsardzību bez pareizes juridiskās bāzes, un ir uh, grozījumi, kas atbalsta šādu nostāju dokumentā, un es ceru, ka būs iespējams turpināt darbu tieši valstoties uz šādu pamatu. Tāpat kā jūs, mēs ļoti vēlamies atrast tādu praktisku turpmāko ceļu attiecībā uz aizsardzības pasākumiem, kas tiek īstenoti civiltiesību kontekstā. Dalību valstīm ir savas sistēmas, mums tas ir jāņem vērā. Līgumā ir nospraus dažādas procedūras kriminālu un civiltiesību jautājumos, un arī tas ir mums ir jāpaturprātā. Un par to visu domājot, mēs esam skatījuši, kādas ir mūsu praktiskās iespējas, un vispriekšā tā ir Redinga, kas to jau ir vairākas reizes pārunājusi, ir ļoti stingri apņēmumusies nopietni raudzīties uz tādu iespēju, ka tiktu atrasti veidi, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību cietušajiem arī civiltiesības, civiltiesību kontekstā. Un šādas idejas būs iekļauts kopējā paketē attiecībā uz cietušajiem, ko mēs iesniegsim 2011. gada pirmajā pusē, lai uzlabotu atbalstu aizsardzību un cietušo tiesību īstenošanu Mūsu nolūks ir tāds, ka 2011. gadā šī pakete varētu saturēt arī konkrētus pasākumus, kas nodrošinātu pienācīgu aizsardzību cietušajiem, kas jau saņem civu aizsardzības pasākumu, bet kas vēlas pārcelties uz citu dalību valsti, kas arī šīs, ir šīs debats kodols. Mēs sākam sagatavošanās darbu, kas varētu risināt bažas, kas tika minētas šīs dienas diskusijā, un varbūt tad tiktu radīts atsevišķi instruments, atsevišķi pasākumi, ņemot vērā civilu tiesību konkrēto raksturu. Vēl ir pārāk teikt, kāda varētu būt šie pasākumi, bet mēs esam apņēmušies turpināt šo darbu, runāt ar dalību valstīm, sarīkot sanāksmes māja beigās un padomāt, kā mēs varētu skatīt gadījumus administratīvajā un civu tiesību jomā, kas pašlaik ir izslēgta. Tāpat mēs esam procesē sagatavot īstenojumības pētījumu, lai nosaktu tās iespējas, kas attiecas uz cietušajiem civil aizsardzības pasākumos, lai viņi šādas aizsardzības pasākumus nezaudētu pārceļot uz citu valsti. To mēs gatavojamies pabeigt rudenī, un mēs gatavojamies arī veikt ietekmes novērtējumu mūsu paketē nākamgad. Un burtiski simtiem eksperti ir iesaistīti, viņiem nosūtīts anketas, un ir veikts aptaujas, lai noskaidrotu, kāda ir viņu viedokļi, kā varētu organizēt gan juridiskus, gan nejuridiskus mehānismus attiecībā uz cilvēku aizsardzības pasākumiem. Mēs jūlijā arī sākām konsultēties par cietušo tiesībām. Šīs konsultācijas norisēs līdz septembra beigām, un cerams, ka mēs šeit saņemsim komentārus, kurus varēsim labi iestrādāt likumprojektā par cietušajiem. Un es ceru, ka tas viss parāda to, cik ļoti mēs esam apņēmušies strādāt pie būtiskajām lietām un pārāk nekavēties pie juridiskām problēmām. Mēs ņemam vērā, kāds ir jaunais juridiskais pamats jaunajā līgumā, bet ir jārīkojas pareizajā ietvarā, lai nerastos turpmākas juridiskas problēmas, un, mūsuprāt, ja būtu atsevišķi pasākums, ko varētu īstenot paralēli kriminālajai piegājējiem, tas būtu visefektīvākais un ilgspējīgākais veids, kā turpināt mūsu darbu. Paldies! Eh, tack och ehm, då ska vi få lyssna på synpunkter. Paldies! Labi, tad eh, es gribētu arī no Beļģijas prezidentūras dzirdēt. Tagad vārds Beļģijas prezidentūrai. Merci, madame la présidente, euh, de me laisser le Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju runāt Beļģijas prezidentūras vārdā par šo jautājumu. Es e, pirmo reizi runāju, izsakos par šo jautājumu un gribētu pateikt paldies komisijai par to, ka tā šādā veidā arī aizsargā sievietes, kas kļūst par upuriem, bet arī visus upurus. Es ar lielu interesi izlasīju dokumentus un uzklausīju to, kas šodien vēl papildus tika teikts. Un raugoties uz uh, eh, ieteiktajiem grozījumiem, man ir tāds iespējas, ka šeit patiešām ir eh, runa par inovatīviem priekšlikumiem, kas uzlabotu cietušo dzīvi. Es apzinos, cik būtiski ir eh, sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai īstenotu šādus likumdošanas priekšlikumus. Beļģijas prezidentūras vārdās vēlētos teikt, ka vardarbība pret upuriem tas ir uh, centrālais jautājums, pie kā strādās arī Bēļģijas prezidentūra, un šis Eiropas aizsardzības rīkojums būs mūsu prioritāšu saraksta pašā galgalā. Jūs jau zināt, ka šis teksts nav radies vienkārši. Mēs zinām arī, ka juridiskais pamats bija problemātisks jautājums. Tur bija divas tendences, mazākums vēlējās ierobežot darbības jomu, vairākums savukārt bija pār visaptverošāku pieeju. Spānijas prezidentūra centās izstrādāt kompromisa priekšlikumu un apvienot šīs divas dažādās pieejas. Šeit ir mēģināts no vienas puses visus pasākumus iekļaut kriminālu tiesību procesā, un otrkārt ir bijuši mēģinājumi teikt arī, ka arī krimināla tiesiskiem pasākumiem ir jābūt eh, tādiem, ka tos varētu apstrīdēt. Padomes sanāksmē pagājušajā jūnijā visi šie jautājumi vēlreiz ir tikuši pārunāti, un Spānija toreiz vēl bija prezidējošā valsts, un tā teica, ka ir pietiekami liels atbalsts uh, šādai pieejai, lai vēl īpaši pieprasītu Eiropas parlamenta viedokli. Mēs zinām, cik ārkārtīgi svarīgi ir uh, turpināt atbalstīt padomē šo pieeju, un uh, prezidentūras vārdā es vēlos teikt, ka mēs pilnībā atbalstām to, kā tik turpinātos kopīgās diskusijas, lai tiktu atrasts risinājums, kas uh, cietušajiem sniegtu vienkāršu, saprātīgu un labu aizsardzību. Paldies! Sirsnieks uh, prezidentūras pārstāvē. Manuprāt, uh, abas referentes vēlreiz vēlas izteikties. Pirmais vēlētos dot vārdu Jimenezē Besarīlē Barjo kundzē. Lūdzu, jums vārds. Paldies, jā. Galvenokārt es vēlētos, gribētu teikt paldies kolēģiem un arī Bēģijas prezidentūrām komisijai, kas šo vīziju izklāstīja Tas mums arī palīdzēja skaidri pateikt, eh, uz kuriem jautājumiem mums galvenokārt ir jākoncentrējas. Es domāju, ka vairākums, kuri no paša sākuma jau ir strādājuši pie šī jautājuma, vienmēr ir eh, atbalstījuši to, ka ir jāatrod risinājums. Mēs patiešām vēlamies mēģināt tikt uz priekšu, un eh, mums patiešām vajadzētu parūpēties, lai uh, cietušie tiktu aizsargāti. Un man ir tāds iespējas, ka mēs eh, sākumā daudz vairāk atšķīrāmies savos viedokļos. Nu, labi, arī tagad vēl var teikt, ka ne viss ir simtprocentīgi vienkārši, bet man ir tāds iespējas, ka mēs esam panākuši labu progresu. Mēs bieži kopā ar padomis un komisijas pārstāvjiem esam tikušies un ceru, ka tas būs tā arī nākotnē. Spānijas prezidentūra un tagad Beļģijas prezidentūra uh, kopā ar abām prezidentūrām 16. datumā ir vēl plānota sanāksme, un mēs arī kopā ar komisiju sadarbosimies. Es domāju, ka mēs jau esam sasnieguši ievērojumu progresu, lai pietuvinātu atšķirīgos viedokļus, un pēdējo mēnešu laikā mums ir kļuvis skaidrs, ka mēs nevaram ieņemt neelastīgu nostāju. Mums ir jāpaiet solīti pretī citu viedokļu pārstāvjiem, runāja par juridisko bāzi, par pamatu, par trešo pantu. Mēs patiešām mēģināsim darīt visu, kas ir iespējams, lai gan šogad, gan arī citus svarīgos jautājumus patiešām noskaidrot. Valstis, protams, vēlās saglabāt uh, savu neatkarību šajā jomā. Un situācija ir tāda, un, uh, protams, ir arī kolēģi mūsu starpā, ka šādu pieeju atbalsta. Bet, manuprāt, tas nav politisko grupu jautājums, bet drīzāk uh, atsevišķo dalībvalstu un nacionālitāšu jautājums. Atsevišķo valstu jautājums. Un es domāju, ka mēs uh, viens otram esam panākušies pretī, kas attiecies uz konkrētiem laika termiņiem, piemēram, vēl nav panāks kopīgs viedoklis par galīgo datumu, bet uh, to vajadzētu izdarīt, to vajadzētu panākt. Svarīgais ir īstenošana un uh, juridiskais pamats. Kā jau es teicu, mēs turpināsim. Būs uh, jāsarīko tik daudz diskusijas, tik daudz sanāksmes, cik būs nepieciešams kopā ar komisiju, kopā ar padomi, lai nodrošinātu to, ka cietušie patiešām tiktu aizsargāti Un tas īstenībā ļoti cēls mērķis. Un šādā karā mēs turpināsim darbu. Tas vienmēr nebūs vienkārši, bet mēs mēģināsim darīt visu iespējamo, lai to nodrošinātu. Paldies! Un eh, vēlreiz sirsnieks paldies! Tālāk vārds eh, Romero kundzei. Varbūt jūs vēlaties eh, noslēgumā vēl kaut ko teikt? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es mēģināšu komisiju pārliecināt, jo es eh, patiešām cenšos komisiju iedrošināt mainīt savu viedokli. Komisija vienmēr atkal un atkal ir teikusi, ka ir jāveic vienlaikus pasākumi atbāstoši pasākumi krimināla tiesiskajiem pasākumiem, civiltiesiskajiem pasākumiem. Bet to jūs varbūt eh, varētu arī direktīvas priekšlikumā jau iekļaut. Tad šīs direktīvas priekšlikums no padomes jūs jau to varētu papildināt, un mēs arī ar grozījumiem varētu palīdzēt. Piemēram, mēs jau par, runājam par tiesībām uz tūkojumu, jo to esam izdarījuši. Bet kas šeit ir noticis? Mēs esam uh, nonākuši uz nepareizā ceļa, jo juridiskais pamats attiecas tikai uz kompetenci jautājumu. Kas iniciatīva ir veidojas? Padomes, padome vai komisija? Tagad tā bija padome, bet tādēļ jau mums uh, šo iniciatīvu nevajadzētu apšaubīt, tas jau ir galīgi nepareizi. Noteikti ir labi, ja komisijā ir iniciatīvas ziņojums, to mēs arī atzīstam, iniciatīvas tiesības, bet eh, ja kādreiz tā nav, jo ja iniciatīva ir ļoti steidzama un ja tā jau tiek gatavota, tad komisijai šajā gadījumā un šajā gadījumā komisārei vajadzētu pieņemt to, kā mēs rīkojamies šādā veidā, piemēram, tā kā mēs rīkojamies risinot jautājumu par tiesībām uz tūkojumu, un ka vajadzētu ņemt vērā parlamentu teikto, un nevajadzētu gaidīt līdz mājiem, jūnijam, nākamajam gadam. To jau varēja šajā procedūrā visu izdarīt. To es nesaprotu. Mēs to nevaram saprast, šādu komisijas nostāju. Tā ir nepareiza. Šis aizsardzības rīkojums galvenokārt attiecas uz vārdarbību starp uh, Eh, dzimumiem eh, uz vardarbību pret sievietēm, un komitejas iniciatīva ietvers visus cietušos. Un pie šī jautājuma ir jāpanāk ātrs progress. Vardarbības formas eh, pieņemas spēkā un paredzēja tikai specifiskus pasākumus vardarbības upuriem nebūtu pareizi, un tādēļ komisija šeit vajadzētu saprast, kā ir jārīkojas, un komisija radījusi šeit vēl lieku un nevajadzīgu sajukumu. Mēs nevaram pabeigt visu šo sadaļu un uh, vēl gaidīt un raudzīties, ko komisija vēl teiks par to visu. Tagad mums vēl ir šis laiks. 29. datuma balsojums šeit būs svarīgs. Gribētu arī vēl uzsvērt attiecībā uz eh, kolēģiem, parlamentu deputātiem. Nav jau runa tikai vienīgi par juridisko pamatu. Tā ir eh, problēma, kā sadalīt kompetences starp padomu un komisiju. Tā nav mūsu problēma, tas neatiec uz parlamentu. Paldies. Paldies, Romero kundzē. Es vēlās atgādināt, ka šis eh, orientēšanās balsojums būs 29. septembrī. Starp citu, tas ir arī datums, kad notiks mūsu nākamā sanāksme. Vēlētos mūsu apvienoto sanāksmi beigt un eh, noslēgumā vēlreiz dot vārdu līdz priekšēdētājam Lopesam Agīles kungam no Libas komitejas. Gribēju pateikties arī sekretariātam un visiem deputātiem mums ir bijis, bijusi lieliska sadarbība mūsu apvienotajā sanāksmē, un mēs ļoti priecājamies, ka varējām to norganizēt. Kā jau es teicu, sirsnieks paldies! Paldies par labo darbu šīs dienas sanāksmē. Paldies sekretariātam, paldies visiem darbiniekiem, un uh, priekšsēdētāji saka paldies arī tūkiem.